Good morning, everybody, and welcome to the... Labrīt visiem! Laipni sveicu jūs visus lūgumrakstu komitejā. Priecājos, ka šeit ir ieradušies arī lūgumrakstu iesniedzēji un kolēģi. Tāpat arī priecājos par visiem, kas mūs klausās internetā. Labprāt sāktu darbu. Lūkšu kolēģus nu, izteikties tikko viņi būs ieņēmuši vietas. Otrā darba kārtība, darba kārtības projekta apstiprināšana, darba kārtības punkts, darba kārtības apstiprināšana. Tālāk informācija no komisijas saņemt šīs pirmā lūgumraksta sakarā, kur tiek eh, norādīts, ka lūgumrakstu nevajadzētu slēgt. Ja jums nav iebildumu, tad šādā veidā mēs arī varētu pašreizēju darba kārtības projektu apstiprināt. Un pāriet pie trešā darba kārtības punkta. Uh, kas ir 18. un 19. aprīļa sanāksmes protokola apstiprināšana. Šis protokols ir pieejams visiem deputātiem, ja jums nav iebildumu, tad uzskatīsim šo protokolu par apstiprinātu. Nekādu paziņojumu no manas puses nav. Mēs par tiem runāsim pēc tam, kad būsim pēduši pusdienas, tātad pēcpusdienā, tad vairāk jūs informēšu arī par koordināru sanāksmes rezultātu. Diemžēl, ka pati nevarēšu būt klāt, mans dēls beidz uh, Eh, vidusskolu, man jātraucas atpakaļ uz Zviedriju, lai gatavotos šim lielajam notikumam, bet vicepriekšādātāji būs šeit un pārliecināsies, ka jūsu darbs ir jauks un patīkams. Cita veida jautājumi nekādi nav, neviens acīm redzot nevēlas izteikties piektā darba kārtības jautājumā dažādi jautājumi, un līdz ar to pievērsīsimies lūgumrakstiem. Pirmais no tiem ir 0446, ko iesniedzis Harijs Šinlers. Vēlos eh, burtiski mirklīt, minūtīti, man ir kas sakāms. Vai jūs vēlties runāt par 51. lūgumu rakstu? Jā. Bet par to taču mēs runāsim vēlāk. Es zinu, ka šī tēma tiks apskatīta septembrī. Vienkārši gribēju pāris vārdos um, izteikties un uzdot vienu jautājumu. Zinām, ka jūsu komiteja ir pieņēmusi lēmumu nosūtīt vēstuli Vācijas un Grieķijas varas iestādēm par Vācijas kompensāciju. Un gribu vaicāt, vai ir saņemta kāda atbilde no varas iestādēm, un kāds ir tādā gadījumā šāds atbildes saturs. Un vēl viena lieta. Lūgumrakstiesniedzēju vārdā Eiropas kopienas atbilde, var teikt, ir nepieņemama un provokatīva. Tur tiek teikts, ka lūk, šī tēma ir divpusēju attiecību subjekts starp divām valstīm, un Eiropas Savienībai nav nekāda tiesība iejaukties. Bet vai tā ir pirmā reize, kad Eiropas Savienība iejaucas divpusējās attiecībās vai pat kaut kādās iekšēji rakstur nesaskaņās? Visā pasaulē tas tā notiek, un tagad pēkšņi Eiropas Savienībai nav tiesību. Viena lieta, viens jautājums, uz ko komisijai vajadzētu tomēr sniegt atbildi, lai turpinātu šīs diskusijas produktīvi, ir šāds. Vai Eiropas Savienība respektē pēckara starptautiskos līgumus par kara kompensācijām, kas attiec arī uz Vāciju un Grieķiju? Un uz to, protams, ir pamatātas Grieķijas tiesības uz kompensāciju, vai Eiropas Savienība respektē šo līgumu vai nē. Lūk, tas ir šī jautājuma centrālais punkts. Paldies! Ορίστε κύριε Μάρια. Jā, Broedrē. Nākamais runātājs, paldies. Priekšādātājiem. Par nu pat pieminēto jautājumu. Grieķijas pārstāvju iesniegtais lūgumraksts, kuras pamatā ir mana rekomendācija, tika uzskatīts par pieņemamu, vai ne tā? Uh, Nosūtījām vēstules komisijai, Grieķijas valdībai un Vācijas valdībai tāpat. Pēc tam saņēmām eh, komisijas atzinumu, sakot, ka lūgumraksts nav pieņemams, ka tas juridiski neatbilstīgs, sakot, ka tas neietilpst ES kompetenci lokā, un tāpēc e, tas būtu jāslēdz un jānoraida. Bet mēs taču nācām atpakaļ e, no saviem pretargumentiem, jo tas ir ES jautājums. Grieķija un Vācija nav parakstījušas miera līgumu, un līdz ar to šis ir ļoti nopietnas jautājums, kas pilnīgi noteikti ir ES interešu lokā. Šīs e, kara deklarācijas un kompensācija ir kaut kas tāds, par ko būtu jārunā arī šeit, kādā komitejā. Tas ietekmē lūgumrakstu iesniedzējus, jo daudzi no viņiem pārstāv tūkstošiem upuru, tūkstošiem pilsoņu, kas tika noslapkavoti Vācijas okupācijas laikā. Un mēs tāpēc skaidrojām, ka tā ir ES kompetence, jo tas, protams, ir saistīts arī ar šo aizdevumu, kas tika uzspiests Grieķijas uh, iedzīvotājiem šo karā aizdevumu. Tas ir saistīts ar budžeta jautājumiem ES kontekstā tālāk un arī ar Grieķijas konkrēto budžetu. Uh, Jo, ja kompensācija tiktu samaksāta, tad būtu budžeta pārpalikums. Tātad tas ir saistīts ar Eirozonu kopumā. Visi šie pretargumenti tika izvirzīti. Un tāpēc teikšu, lūk, pagājušo piekdienu nosūtījām rakstiskus iebildumus, pamatojoties uz komitejas sekretariāta priekšlikumu Nu, kā tā tad noslēgumu šim visam pasākumam mēs uzskatām, ka šis lūgumraksts jāatstāja atvērts. Tā tas šķiet arī ir, pat līdz 8. septembrim, vai ne tā, vēl 20 sekundīs burtiski. Līdz ar to mēs grasāmies pie, piedāvāt visu papildus informāciju, kas ir vajadzīga, lai pārliecinātu lūgumrakstu komiteju virzīties uz priekšu ar šī lūgumrakstu izskatīšanu. Dokuments, ko esmu sagatavojis, ir jums arī nosūtīts, un vēlos, lai jūs to nosūtat tālāk Vācijas un Grieķijas valdībai, pieprasot, lai viņi iesniedz rakstiskus atzinumus viedokļus par šo lietu. Laika, laika termiņš ir 8. septembris, līdz tam mums jāpieņem lēmums, un lai arī lūguma rakstu iesniedzēji jau ir iesnieguši sūdzību par to, ka sekretariāts vēlas slēgt lūguma rakstu. Es domāju, ka ir svarīgi, lai koordinātāri šo lūguma rakstu patur atvērtu līdz 8. septembrim. Tāds arī lēmums nu pat tika pieņemts. Es vēlreiz um, izteikšos tajā brīdī, kad būs vajadzīgs nāk klējā ar detalizētiem argumentiem. Paldies! Marijas kungs jau ir lūdzis šo jautājumu izņemt no saraksta, ir divu mēnešu uh, eh, noteikums šeit, tātad skatīsim to pēc vasaras brīvdienām. Tas šīs dienas darba kārtības uh, projektā eh, nav iekļauts, bet lūgumraksts nav arī slēgts, un kas attiec uz vēstulēm, tad tās tika attiecīgi pastāvīgajām pārstāvniecībām nosūtītas ar pieprasījumu pēc informācijas. Lūk. Nu, es domāju, ka jums vajadzētu būt apmierinātam ar šādu notikumu virzību. Darba kārtībā šis jautājums šodien nav iekļauts. Mēs savukārt pievēršamies šodien iekļautajiem darba kārtības jautājumiem. Tātad 448. lūguma raksts, bet palieciet vien pie mums un uh, atgriezieties arī tad, kad būs šis jautājums darba kārtībā. Lūk, tagad došu vārdu lūguma rakstu iesniedzējiem Žaklīnai Koterilai un Žaklīnai Maklēnonai. Viņas pārstāv uh, arī tālāk 557 lūgumu rakstu. Lūk, 5 minūtes kopā pa visiem. Good morning. Labrīt! Es lielā mērā respektēju lūgumu rakstu komiteju. Mana pieredze ir tāda, ka sadarbība var notikt un deputātu un sektorās palīdzēšu aizsargāt manu ciemu. ciemu mainot eh, ļaunprātīgus plānošanas noteikumus. Tomēr jāsaka, ka tas līdzīgi pozitīvi rezultāti neesmu godavs attiecībā uz balsošanas tiesībām, neskatoties uz lūgumu rakstu. Es aizstāvu arī Šinderkunga nolīgumu, respektīvi, ka brītu pilsoņiem tiek liektas tiesības, tad, kad viņi dzīvo ārzemēs, tad, eh, pēc tam, kad viņi 15, 15 gadus pavadījuši ārzemēs, tad, kad Eiropas Savienības referendums eh, kļuva aktuāls, es iesniedzu informāciju, pie, informācijas pieprasījumu dažādās iestādēs. Tagad ir tikai trīs nedēļas palikuši līdz šim svarīgajam vēl, lēmumam. Liel, Britiem ir svarīgas tiesības izteikties. Un, protams, ka es viens no šiem pilsoņiem, bet mm, Lordu palāta paši sev mainīja noteikumus un paši drīkst balsot, lai arī dzīvo ārzemēs. Mani uz mani tas tomēr netiec. Tas netiec arī uz virkni citiem britu pilsoņiem, kas dzīvo ārzemēs. Mēs tādējādi nevaram baidīt pils, baudīt pilsoņu tiesības, kam tomēr vajadzētu būt pastāvīgām. Eh, mūsu tiesības ir asņemts un mums nav teikšanas šajā referendumā. Šobrīd ir jau par vēlu, lai kaut ko mainītu šai nu, tiesību pārkāpumā, bet jāsaka, sekas būs milzīgas. Iestādes tika brīdināts un nevajadzētu mums šobrīd atrasties šādā netaisnīguma situācijā. Gan komisija, gan e, komiteja piekrita, ka e, tas tā ir jādara. Pilsonības ziņojums tika iesniegts 2015. gadā, 14. gadā komisijas paziņojumā, tika iekļauts rekomendācijas dalību valstīm par līdzīgu tēmu. Lūgumrakstu komiteja nesen atbildēja šīs Eh, uz nosūtīto vēstuli, ka Brītu valdībai vajadzētu ieviest ārvalstīs dzīvojošo pilsoņu vēlēšanu nolikumu vai tiesību aktu. Ja tas tā, būtu, no, ja tas tā notiktu, tad tas, protams, taisnīgums uzvērtu, bet tas būtu par vēlu priekš šī referendumu. Šīs tiesības būtu jāpaplašina, lai, piemēram, ārkārtas eh, veidā ļautu mums balsot eh, par šo referendumu. Mēs lielā mērā tie, tieši ciešam no šī uh, demokrātisko tiesību atņemšanas. Mēs vēlamies, protams, saglabāt ES pilsoņu status. Tas pats attiecas arī uz otru uh, lietu, kas minēts šeit, respektīvi tiem pilsoņiem, kas dzīvo un maksā nodokļus citās dalību valstīs. Neskatoties uz to, ka komisija saprot, ka problēma pastāv, nekāda veida rīcība nav īstenota. Uh, Es esmu ievēlēta pārstāvu Spānijā un na nacionālā mērogā nevaru balsot. Vecākā šī lūgumrakstu parakstītāja būs 30 gadu šogad. Viņa nevar piedalīties vietējā mēroga vēlēšanās. Eiropas Savienība šobrīd tiek apsūdzēta par to, ka tā nav pietiekami demokrātiska un ka to, tur valda birokrātija. Un tad, lūk, e, tāpēc tieši vajadzētu komisijai un parlamentam rīkoties pietiekami steidzami, lai visi pilsoņi varētu balsot. 2014. gada komisijas rekomendācijās tiek teikts, ka, ir, ka balsoš, vēlēšanas tiesības ir pamattiesības pilsoņiem. Tā nav nekāda privilēģija. Risinājumi ir iespējami, ir dažādi veidi juridiski, argumenti, kas ir iesniegti rakstiski, ir noteiktas vēlēšanas, vēlēšana tiesības Un jautājumu, protams, var tālāk pētīt. Jāturpina politisks dialogs, bet iespējams, ka šī komiteja un juridisko lietu komiteja, tāpat arī komisija varētu apskatīt tās direktīvas, kur tiek runāts par ES vēlēšanu tiesībām. Un varbūt tā rezultātā, nu, varētu konstatēt, ka ES pilsoņi var līdzi balsot vismaz savā mītnes zemē. Gribu vaicāt komisijas pārstāvam, kas ir šeit šodien, kāpēc šīs rekomendācijas eh, dalībvalstīs tiek ignorētas un ko komisija darīs, lai pārliecinātos, ka tās rekomendācijas tiek īstenotas, kā tās grasās virzīties uz priekšu ar ilgtermiņa vīziju, ar vēlēšanu tiesību paplašināšanu uz visiem rezidentiem. Es esmu Eiropiet pēc savu raksturu un priecājos par visu, ko Eiropa man dod, un tāpēc patiešām ceru, ka šo, ap šo laiku nākamēnes joprojām būšu es pilsona. Un tāpēc esmu šodien šeit. Šie ir ļoti svarīgi komentējumi, mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts tālākai rīcībai. Mums ir jāpārliecinās, ka vairs nekādēļ pilsoņi nezaudē savas vēlēšana tiesības un īpaši šādos svarīgos lēmumos. Jāsadara spiediens uz dalību valstīm, nolikt visu, noņemt visu veidu laika ierobežojumus, cik ilgi pastāv vēlēšana tiesības, ja pilsonis dzīvo ārzemēs. Mums jāaizstāv visu es pilsoņu tiesības, balsot tajā valstī, kur viņi izvēlējušies dzīvot, bet loģiski, ka tās ir tikai atbilstīgas brīvas pārvietošanās kustības princips. Mēs turpināsim cīnīties par mūsu demokrātiskajām tiesībām. Ceru, ka jūs man pievienosieties. Lūgumraksts paliks atvērts un parlaments iestāsies par pārmaiņām. Lielas paldies! Lūdzu, bet eh, runājiet īsāk, jo, mēs, jo mums mazliet trūkst laika dažādu apstākļu dēļ. The microphone, please. Sorry. Paldies, godātie deputāti! Es esmu Džaklīna Maklēna, esmu šeit, eh, jo pārstāvu lūgumrakstu iesniedzēju RC, atbalstot lūgumrakstu par to, ka Lielbritānijai nevajadzētu izslēgt no ref, tiesībām balsot referendumā tos eh, Lielbritānijas pilsoņus, kas dzīvo no es ārpus. Uh, tās vairāk kā 15 gadus, jo to, protams, tas varētu ietekmēt šo balsojumu rezultātu. Protams, ka šis referendums ir tas referendums, kas notiks, kā jūs labi zināt, pēc trim nedēļām Lielbritānijā. Un šis referendums, ja tas novedīs pie Brexit, jeb Lielbritānijas izstāšanās, varētu būt ļoti izšķirīgs eh, moments ES vēsturē kopumā. Apstākļi šim referendumam tika paredzēti ES referenduma aktā, ko Lielbritānija pieņēma 2015. gada decembrī, un tur paredzēts 15 gadu noilguma noteikums, kas neļauj Lielbritānijas pilsoņiem, ja tie ir dzīvojuši ārpus Lielbritānijas par vairāk kā 15, vairāk kā 15 gadus, balsot šādos referendos. Šis noteikums attiec uz vispārīgajām vēlēšanām un attiec arī uz šo referendumu. Uh, Un līdz ar to lūgumraksta iesniedzējs, kas ir Lielbritānijas pilsonis un dzīvo Itālijā kopš 1993. gada, nedrīkst balsot. Es esmu Lielbritānijas pilsoni, kas dzīvo un strādā Beļģijā kopš 87. gada. Mums tā visa rezultātā ir zudušas ļoti svarīgās konstitucionālas tiesības vēlēt. Vēlēt mūsu valsts piedarības valstī, kas ir taču konstitucionālas tiesības mans uzskats, un tāds ir arī lūgumraksta iesniedzēju uzskats. Uh, ir tāds, ka šis noteikums ir nedemokrātisks, negodīgs, netaisnīgs un nelegāls, nelikumīgs. Ir apmēram 2 miljoni Lielbritānijas pilsoņu, kas šādā veidā, kuriem šādā veidā liektas tiesības balsot šajā referendumā. Uh, Un mans viedoklis turklāt nav pat Lielbritānijā kaut kāda veida minoritārs viedoklis. To atbalsta arī Lielbritānijas valdība, un kā jau līgumrakstiesniedzējs teica, valdība ir apņēmusies šo noteikumu manīt. Tāpat laikā viņa teica, ka to nav iespējams paveikt līdz referendumam. Uh, šī nostāja faktiski mm, bija saistīta ar īstermiņa politisku mm, sasteigtību, un tas tiešām vienkārši ir kauns. Tā visa rezultātā kopā ar Kariju Šindleru arī es izstrādāju lūgumu rakstu, eh, lai vērstos tiesā attiecībā uz ES referendumu aktu. Un mēs uzstājam, ka šis ka šis tiesība akts bija nelikumīgs, tāpēc, ka tas ir pretrunā es tiesību aktiem. Es teicu, ka tas ir turklāt pretrunā arī brīvas pārvietošanās principam un pilsonības tiesībām, kas tiek garantētas ES līgumā. Uh, un es turklāt uzstāju, ka šis noteikums faktiski šīs tiesības neļauj īstenot, un tādējādi tas ir pretrunājies tiesību aktiem un visām normām. Es turklāt teicu, ka tas pretrunā arī Lielbritānijas konstitucionāliem tiesību aktiem. Um, Iepriekšējo pāris nedēļu laikā es vērsies trijās tiesās - augstākajā tiesā, apelācijas tiesā un tad um, augst, visaugstākajā tiesā. Nu, diemžēl mūsu argumentus visas noraidīja, visas trīs tiesas. Uh, Mēs teicām, ka ja jau mēs šo lietu zaudējam un tad Lielbritānija izstāja no ES referendumu rezultātā, tad mēs kā Britu pilsoņi vairs nebūsim ES pilsoņu rezultātā, mēs kļūsim par eh, nepilsoņiem konkrētās uh, valstīs. Es, piemēram, būšu kaut kāds viestrādnieks Beļģijā. Tā visa referenduma rezultātā faktiski mūsu dzīves ietekmēs, tiks ietekmēts ļoti lielā mērā, pat vairāk nekā tas ietekmēs pilsoņus, kas dzīvo šobrīd Lielbritānijā, bet pil, tiesa tam nepiekrita. Tā visa rezultātā šobrīd Lielbritānijā pastāv tiesas lēmums, kas 15. pantu ES līgumā interpretē konkrētā veidā, piedāvājot dalību valstīm iespēju un procedūru atstāt ES, un tāpat ir arī nolīgums, ka šāda veida tiesību um, liekšana nevar tapt par eh, lietu, kas tiek eh, identificēta kā brīvas pārvietošanās kustības traucēklis. Es domāju, ka pastāv te zinām ironija un neatbilstība eh, šai situācijā. Respektīvi, Lielbritānijas pilsoņi Eiropas Savienībā eh, sastopas ar to, ka viņiem tiek liektas tiesības tieši tā paša iemesla dēļ, kuras dēļ viņi vēlas palikt Eiropas Savienībā. Un to ļoti labi atzīst arī es iestādes, bet es domāju, ka komisija, kas rēģēja vēstulē uz Harī Šindla rūgumu rakstos, sakot, ka, lūk, rekomendācija, kas tika komisijā pieņemta un ar kur dalībvalsts tiek aicināts pārliecināties, ka viņu pilsoņiem ir joprojām tiesības vēlēt, bija pietiekama un līdzvarot pieeja šajā gadījumā, bet, manuprāt, ar to nepietiek. Un tāpēc es aicinu Eiropas iestādes atzīt ka pilnvērtīgi visu pilsoņu līdzdarbība, līd, līdzdalība demokrātiskā savienībā visos līmeņos, taču faktiski ir Eiropas Savienības pilsonības pats pamatakmens. Iestādēm ir tas jāatzīst, un es domāju, ka tām ir arī pienākums pārliecināties, ka šo pilsoņu tiesības Eiropas Savienībā tiek aizsargātas un ievērotas visās dalību valstīs. Tas tomēr tā nenotika Lielbritānijā. Arī Šindlers un es mums abiem bija jāvēršas e, tiesā, lai to panāktu. Tāpēc gribu lūgt iestādes darīt visu, kas to spēkos šobrīd, lai pārliecinātos, ka Lielbritānija šo e, pamat demokrātisko tiesību liekšanas jautājumu labo pārliecinātos, ka diviem miljoniem ārpus Lielbritānijas dzīvojušiem pilsoņiem ir tiesības vēlēt. I thank you very much for your contribution. Liels paldies par uh, jūsu uzstāšanos un tagad es došu vārdu komisijas pārstāvēm Asamars kundzei. Paldies priekšsēdētājiem komisija patiešām uzskata, ka ir jāveicina Eiropas Savienības pilsoņu aktīvu piedalīšanos Eiropas Savienības politiskajā dzīvē. Un tādēļ 2013. gadā, un to, uz to atsaucās lūguma raksta autoras, tātad komisija sagatavoja paziņojumu ziņojumu par uh, Eiropas Savienības pilsoņu iespējām piedalīties politiskajā dzīvē, arī tad, ja viņi izvēlas izmantot savas brīvās pārvietošanās tiesības. Jā, tas ir, tas ir komisijas ieteikums, un šajā ieteikumā komisija aicina dalību valstis, tā skaitā Eiro uh, apvienoto karalisti, saglabāt tiesības to pilsoņiem balstot parlamenta vēlēšanā savā izcelsmes valstī, ja viņi apliecina interesi par valsts politisko dzīvi. Un komisija tāpat pieņem zināšanai attīstību apvienotā karalistē tur notiekošās diskusijas un valdības apņēmību pieņemt uh, lēmumu par vēlēšanu tiesību saglabāšanu pilsoņiem, kas dzīvo ārzemēs. Parlamenta vēlēšanās arī tad, ja šie pilsoņi ir dzīvojuši vairāk kā 15 gadus ārzemēs bet, kā jau tika norādīts, komisijai nav pilnvaru nodarboties ar vēlēšanu jautājumiem. Līgums piešķir tiesības pilsoņiem pie, kandidēt Eiropas parlamenta vēlēšanās un piedalīties šais vēlēšanās valstī, kur šie pilsoņi dzīvo. Tas ir līguma 20. pāns. Bet uh, Eiropas uh, instancēm nav tiesības lemt par uh, to, kam ir tiesības balstot referendumos dalību valstīs. Šis jautājums ir katras dalību valsts kompetence. Un tādēļ, uh, ņemot vērā manis, nu pat teikto, komisijai nav iespējams konstatēt Eiropas Savienības tiesību normu pārkāpumu šajā gadījumā, un komisija nevar vērsties pret šo valsti. Paldies! Tagad uh, dodu vārdu kolēģiem deputātiem. Vispirms jūtu Kirtona Dālinga, bet uh, vispirms es gribētu savu kolēģi un savā uh, vārdā jūs apsveikt dzimšanas dienā. Jums šodien ir dzimšanas diena. Thank you. Um, thank, thanks very much, but... Uh... Liels paldies! Nu, dzimšanas diena nav vec cik nozīmīga salīdzinot ar uh, referendumu, kas ir paredzēts. Es vēlējos pateikties lūgumraksta autoriem par to, ka viņas ir pie mums atbraukušas un izstāstīja savas uh, bāžas uh, mūsu komitejai. Šīs petīcijas ir jau iesniegtas uh, ilgu laiku, un uh, tagad ir palikušas trīs nedēļas līdz referendumam apvienotā karaliste, un mēs atgriežamies pie šā jautājuma. Mēs nākam klajā ar skaistiem paziņojumiem, bet reālā situācija ir tāda, ka mēs nevaram ietekmēt situāciju attiecībā uz reģistrācijas termiņiem. Uh, un, uh, reģistrācijas termiņš eh, apvienotās karalīstes rezidentiem beigsies pēc piecām dienām. Bet ir bijuši centieni eh, paplašināt vēlēšanu tiesības apvienotajā karaliste. Leiboristu partija, eh, kā galveno prioritāti, uh, ir izvirzījusi nevis šos 15 gadu termiņu pārskatīšanu, bet gan to, lai jaunieši, kurus visvairāk skars re, referenduma re, rezultāts, varētu piedalīties referendumā. Tātad, lai varētu balsot jau no 16 gadu vecuma, kā tas bija Skotijas referendumā. Un ir uh, trīs grupas, uh, kuras visvairāk uh, skar šis referendums, bet tās nevar balsot. Tātad tie ir jaunieši apvienotajā karalistē, kuru visu dzīvi ietekmēs referenduma rezultāts, tas vai mēs paliksim Eiropas Savienībā vai nē. Otrakārt, tie ir Eiropas Savienības pilsoņi no citām valstīm, kas dzīvo uh, apvienotā karalistē, Tātad Eiropas uh, Savienības pilsoņi, kas dzīvo apvienotā karalistē, arī nevarēs balsot, kaut gan viņi dzīvo šai valstī, viņi maksā nodokļus, um, piedalās ekonomikas attīstībā, un arī apvienotās karalistes pilsoņi, kas dzīvo citiet Eiropas Savienībā ilgāk par 15 gadiem, arī nevarēs balsot šai referendumā. Tika pieminēts uh, skaitlis 2 miljoni cilvēku Un tas attiecas arī uz Eiropas institūciju darbiniekiem, tiem, kas piedalās politiskā dzīve Eiropas Savienībā. Mēs strādājam mūsu valsts labā. Un tas pats attiecas arī uz cilvēkiem, kuri izmanto Eiropas Savienības piedāvātās iespējas brīvi pārvietoties, un visi šie cilvēki, diemžēl, nevarēs balsot referendumā jāsaka, mēs neesam vienīgā dalība valsts, kur ir šāda situācija. Arī Austrijā, Kiprā, uh, Maltā, dažās citās valstīs ir šādi ierobežojumi. Un tas ir plašāks Eiropas jautājums, un tas ir mūsu uzdevums, mūsu uh, lūgumrakstu komitejā. Cerams, ka būšu šīs komitejas locekli arī pēc 23. jūnija, kā apvienotā karaliste paliks Eiropas Savienībā un mums ir jādomā par uh, visiem uh, Eiropas Savienības iedzīvotājiem, jāmeklē risinājumi. Uh, lūguma rakstā autors un komisija jau sniedza pārskatu par to, kas ir darīts gan Vivianas Rēdingas laikā, gan ko dara Frans Timermans. Uh, tiesības uz pārvietošanos nevar novest pie vēlēšana tiesību zaudējuma. Un mums ir jārīkojas. 2015. gadā Frans Timermans atbildēja uz jautājumiem mūsu komitejā par pilsonību, par valstiesībām, un viņš komitejā uh, norādīja, ka viņš vēlas darboties kā starpnieks uh, sarunās ar dalību valstīm par vēlēšanu tiesību paplašināšanu. Es gribētu jautāt komisijai konkrēti, kas ir panākts šai jomā, vai vispār kaut kas ir darīts, vai ir veikti kādi pasākumi attiecībā uz apvienotās karalistes un citu valstu valdībām, kur ir šāda situācija. Vai komisija uh, vienkārši uzskata, ka tā, tāda nu, ir šī situācija un ka tur vairs neko citu nevar darīt. Šķiet, ka ir šāda nostāja komisijai. Man tomēr eh, šis jautājums šķiet ļoti būtisks. Mēs zinām par uh, ieteikumiem, ko komisija ir publicējusi, un jautājums, ko konkrēti vēl varētu darīt, un vai mums kā lūgumrakstu komitejai nebūtu jāvēršas pie šo valstu valdībām, aicinot uzsākt dialogu ar Eiropas parlamentu par šo jautājumu. Varbūt mums vajadzētu sadarboties ne tikai ar komisiju, bet arī ar parlamentu, uh, padomes, atvainojos, paldies, tagad vārds Andželai. Paldies! Vispirms vēlos pateikties lūguma raksta autoriem par viņu teikto. Es tiešām respektēju viņu nostāju, un es domāju, ka tas varētu novest pie nopietnām problēmām Eiropas Savienībā nu, tā nav vienīgā problēma. Spānijā ir simtiem tūkstoši pilsoņu, kas strādā ārzemēs vai nu pastāvīgi vai uz kā, kādu noteiktu termiņu. Un 2014. gada pašvaldību vēlēšanās Spānijā uh, tikai 3,5 4% ārvalstnieku Eiropas Savienības pilsoņu piedalījās šajās vēlēšanās un uh, tikai 1,4% uh, šo cilvēku balsoja Eiropas parlamenta vēlēšanās un tikai 15 tūkstoši uh, vispār varēja piedalīties šais vēlēšanās no tiem, kas dzīvo ārzemēs. Nu, tas bija saistīts gan ar to, ka procedūras viņi nepārzināja, vai arī, ka netika nodrošināts atbilstošas tiesības. Protams, Eiropā ir uh, brīva personu pārvietošanās, var uh, brīvi cilvēki izvēlēties, kur dzīvot, bet viņu demokrātiskās tiesības netiek nodrošināts. Šie cilvēki tiek diskriminēti. Uh, Tāpat netiek respektēta pamatiesību harta pilnībā. Es uzskatu, ka šie lūguma raksti ir jāpatur atvērti, tiem jāsaglabojas mūsu darba kārtībā līdztekus uh, citiem lūguma rakstiem, kuros ir runa par citām valstīm, tā skaitā Spāniju. Un uh, mēs aicinātu vēlreiz izvērtēt komisijai, kā tiek īstenotas 2014. gada rekomendācijas attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņu tiesību ievērošanu, uz brīvu pārvietošanos un vēlēšanu tiesību nodrošināšanu šiem pilsoņiem un komisijai vajadzētu sagatavot ziņojumu par rekomendāciju īstenošanu un sagatavot arī ieteikumus, kā risināt situāciju, jo cilvēkiem nav nodrošināts pamattiesības balsot, ja viņi dzīvo ārzemēs. Solidad. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, uh, pastāv Eiropas Savienības pilsonības uh, jēdziens, tātad uh, cilvēkiem ir tiesības pārvietoties uh, brīvi Eiropas Savienībā, izvēloties savu dzīves vietu, tās ir pamat tiesības. Bet eh, šeit pastāv arī zināms vakums. Pils, cilvēki var apmesties uz dzīvi citās eh, dalībvalstīs, bet eh, neobligāti var iegūt arī vēlēšana tiesības. Šis jautājums ir jāatrisina, ir jānodrošina šiem cilvēkiem vēlēšana tiesības, pirmkārt balstoties uz viņu pilsonību, protams. Šajā gadījumā mēs izvērtējam apvienotās karalistes pilsoņu situāciju. Viņi dzīvo citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, bet viņu tiesības ir ierobežotas. Viņi ir apvienotās karalistes pilsoņi, bet viņiem nav balstiesību, un šī situācija ir jāanalizē un jārisina. Es uzskatu, ka mums ir jāizvērtē iespējamie risinājumi, kā nodrošināt pilsoņiem pilnas balstiesības izcelsmes valstī. Nu, ja viņi atsakās no savas pilsonības, tad viņi varētu arī zaudēt šīs balstiesības. Uh, šīs lēmums, ka Britu likumdošanai ir augstāks spēks, uh, šāds lēmums ir pretrunā ar pamatiesību nodrošināšanu apvienotās karalistes pilsoņiem. Šis jautājums ir nopietni jāizdiskutē, kā jau es norādīju Eh, šeit ir runa par apvienotās karalistes pilsoņu pamatiesību ievērošanu, un tās netiek ievērotas pilnībā. Es uzskatu, ka šī slūguma raksts ir jāpatur atvērts, un, protams, eh, pavisam drīz notiks referendums apvienotajā karalistē par dalību Eiropas Savienībā, un uh, Neatkarīgi no referenduma rezultātiem mums šīs debatas ir jāturpina mūsu komitejā, jāsaglabā e, šīs lūguma raksts atvērts. Pāv, Pāvēl, es runāšu tagad slovāku valodā. Priekšsēdētā Eiropas tautas partijas grupas vārdā gribu teikt, ka mēs vienmēr priecājamies par to, ka pilsoņi cīnās par savām tiesībām. Tas ir grā, eh, demokrātijas pamatprincips. Mēs atbalstam šo lūgumu rakstu. Šeit ir runa par visas Eiropas problēmu. Tā šeit ir jāapspriež, jāturpina dialogs un lai eh, aicinot valstis pārskatīt savu likumdošanu un atteikties no šādiem ierobežojumiem, jo ir arī pozitīvi piemēri. Par konkrēto situāciju es gribu teikt, ka mani priecē tas, ka apvienotās karalists valdība ir nolēmusi grozīt šo likumu, bet mums nav pietiekami daudz informācijas par to, kad tas notiks, kā tas notiks, un uh, varbūt mums vajadzētu vērsties pie apvienotās eh, karalistes varas iestādēm, eh, lai saņemtu papildu informāciju, un uh, tad mēs varbūt varētu noslēgt arī uh, Eh, šo lūgumu rakstu, ja uh, problēma ir atrisināta. Un uh, tāpat jāpauž nožēla, ka šis lēmum, šī problēma nav atrisināta pirms referenduma. Eiropas tautas partijas grupa tur īkšķus par to, lai uh, apvienotā karalista paliktu arī turpmāk Eiropas Savienībā. Paldies, Margarēta. When we, when we listen to our uh, British... Uh, Uzklausot mūsu brītu kolēģus, eh, lai kur viņi dzīvotu, eh, mēs visi iedomājamies, cik eh, nožēlojami tas būtu, ja mēs nevarētu nodrošināt, ka mūsu balss tiktu uzklausīta. Tātad mūsu balss, ko mēs nododam balsojumā Eiropas Savienības robežās. Cecīlija, mm, man Patiešām žēl, ka mēs neiekļāvām šo jautājumu darbu kārtībā jau agrāk. Es tolaik nepiekrītu šim lēmumam. Būtu bijis interesanti paskatīties, vai mēs būtu varējuši kaut ko ietekmēt. Es tikko dzirdēju, ko jūs darāt Skotijā. Tātad viņi izmanto šādu īpašu referendumu, kur var šīs balsis nodot. Mēs varētu, piemēram, teikt, ka Nacionālās vēlēšanās var balsot tur, eh, kur jūs maksājat nodokļus. Domāju, ka tas patiešām būtu prātīgi, proti mēs varētu teikt, ka uh, tie, kas maksā nodokļus kādā valstī, var arī pieņemt lēmumus par to, kā šī nodokļa nauda tiek izmantota. Bet, ja runa par citiem jautājumiem par uh, politisko ietekmi, tad, piemēram, Eiropas vēlēšanās visiem Eiropas pilsoņiem ir tiesības piedalīties vēlēšanās, neskatoties uz viņa dzīves vietu. Šķiet, ka mm, valstis mm, arī akceptē, ka jūs varat balsot pašvaldību vēlēšanās, lai kur jūs dzīvotu. Būtu bijis ļoti labi, ja mēs eh, teiktu, ka te nav runa par nodokļu maksāšanu vai par nacionālajiem jautājumiem. Te ir runa par Lielbritānijas pilsoņiem, par viņu dalību Eiropas dzīvē. Vienalga, kur viņi dzīvot, vai tā būtu Lielbritānija vai kāda cita vieta. Varbūt mēs varētu nodot šo signālu, un to tieši mēs tagad arī darām. Mēs varētu pateikt mūsu līdzpilsoņiem Eiropā, Lielbritānijā, ka, kaut arī mēs nevaram atrisināt eh, šo problēmu pašlaik, jums tomēr vajadzētu palikt kopā ar mums, tā lai mēs varētu turpināt šīs cīņas, mums jūs ļoti pietrūks, ja jūs nebūsiet kopā ar mums. Tāda varētu būt šī ziņa. Es domāju, ka mēs būtu varējuši to atrasināt. Es domāju, ka Lielbritānijai pašai vajadzēja uh, atrisināt šo problēmu. Bet, nu, labi, es jums piedošu, ja arī nobalsosiet uh, par iz, uh, izstāšanos. Patiešām uzklausiet Margarētu, viņa noteikti zina daudz par šiem jautājumiem. Uh, Došu jums vēlreiz vārdu, bet uz pavisam īsu brītiņu. Mēģiniet it arī kopsavilkumu, tā lai mēs varētu turpināt darbu. Paldies eh, visiem deputātiem par eh, viņu teikto. Atbildot komisijas pārstāvējas, varētu teikt, ka ar kontroli nepietiek un arī ar eh, to, ka komisija nožēlo, nepietiek. Izteicās arī britu deputāti Svā, Spānijas ciematā es, piemēram, pārstāvu 30% no brītu iedzīvotājiem. Un pēc trīs nedēļām man vairs nebūs šādu tiesību. Attiecībā uz referendumu, diemžēl, rīkoties pašlaik ir par vēlu. Mums vajadzētu paskatīties, lai nākotnē nekas tam līdzīgs neatkārtotos, tā lai nevienam citam Eiropas pilsonim neatņemtu viņa balsi. Es ceru, ka klātesošie deputāti uh, Mm, grupu pārstāvji, eh, lūgumrakstu komiteja un komisija darīs visu, kas ir to spēkos, lai cīnītos par pilsoņu demokrātiskajām tiesībām. Un es ceru, ka es varēšu turpināt būt Eiropas pilsoņi. Paldies! Gribu jūs atbalstīt. Es uzskatu, ka tiesības balsot ir mm, demokrātiskas pamattiesības. Un, uh, Ir patiešām nožēlojami, ka Eiropas institūcijas nav bijušas vairāk iesaistītas tajā, lai nodrošinātu, ka likumi Lielbritānijā tiktu mainīti pirms šī tik ļoti svarīgā referenduma. Es ceru, ka institūcijas darīs visu, kas ir to spēkos, lai nodrošinātu, ka likumi Lielbritānijā tiek grozīti un lai eh, šī lielā netaisnība tiek eh, mainīta. Paldies! Paldies visiem par jūsu teikto. Es komitejas vārdā gribētu paust visdziļāko līdzjūtību jums, kā logumrakstu iesniedzējiem, par situāciju, kurā jūs atrodaties. Jums, kā Eiropas pilsoņiem, ir neatņemams tiesības balsot, un šīs tiesības jums tagad ir atņemtas. Es gribētu jūs arī informēt par atbildes saturu. Tātad te ir runa par vēstuli, ko es saņēmu 25. maijā. To ir parakstījusi Helēna Džonsa. Viņa ir deputāta Lielbritānijā un viņa ir lūguma rakstu komitejas priekšsēdētāja. Vēlētos jūs īsi informēt par šīs vēstules saturu. Uh, Lielbritānijas valdība ir paziņojusi, ka tā ir paredzējusi mainīt likumus, kas paredz eh, to Lielbritānijas pilsoņu eh, balsošanas tiesības, kas dzīvo ārvalstīs. Tāpat uh, iedzīvotāji ar britu pilsonību tiek lūgti iesniegt lūgubrakstus Lielbritānijas valdībai vai parlamentam, uh, ja šis jautājums attiecas uz dalībās kompetenciju tāpat arī vēstule Lielbritānijas valdībai, kur tiek teikts, ka mēs uh, esam apņēmušies grozīt šīs vēlēšana tiesības. Tātad mēs uh, vēlamies viņiem apgalvot, ka mēs viņus atbalstām un ka mēs gribētu viņus aicināt uh, pieņemt šo tiesību aktu par Lielbritānijas pilsoņiem, kas dzīvo ārvalstīs. Uh, Mūsu rekomendācija ir nodrošināt šīs tiesību akta priekšlikuma iesniegšanu pārstāvju palātāju pavisam drīz. Protams, ka šis lūguma raksts paliks atvērts līdz tiks publicēts 2016. gada Eiropas Savienības pilsoņu ziņojums. Tas notiks septembrī. Un šajā ziņojumā tiks runāts cita starpā arī par pretrunām uh, pilsoņu tiesībās, izmantojot pārvietošanās brīvības un balsošanas tiesības dažās dalībvalstīs. Es, kolēģi, arī vēlētos iesniegt mutisku jautājumu. Tas būtu arī jāiesniedz koordinatoriem. Tātad te ir jautājums par mutisku jautājumu komisijai, kur mēs jautātu, ko darīs komisija, lai risinātu tālāk situāciju pēc 2014. gada paziņojuma. Mosamirs kundze arī uz to atsaucās, un arī Džūda par to runāju. Tātad Timerman kungs pats ir apņēmies sekot līdzi tam, kas notiek Lābritānijas gadījumā. Mēs varētu varbūt uzdot tātad šo mutisko jautājumu tādējādi veicinot izpratni par šī jautājuma nozīmi. Tāpat vajadzētu runāt par visām dalībvalstīm, kas atņem saviem pilsoņiem tiesības balsot. Šo vēstuli mēs varētu nosūtīt visām pastāvīgajām pārstāvniecībām. Vai jūs visi piekrītat? Labi, tad tā arī rīkosimies. Liels paldies visiem, kas ir ieradušies gan no tālāk, gan no tuvām vietām, lai piedalītos šīs dienas sanāksmē. Šīs sarunas ir ļoti būtiskas. Mēs te runājam par principiem, ko īsti nozīmē būt Eiropas Savienības pilsonim. Un šis jautājums skar visus Lielbritānijas pilsoņus, bet tas attiecas uz mums visiem. Gribētu teikt, ka šodien mēs visi jūtamies kā Lielbritānijas pilsoņi. Paldies! Tagad nākamais darba kārtības punkts. 1, 2, 3, 4 lūgumraksti par Bulgārijas banku sistēmu un Bulgārijas banku slēgšanu. Lūguma rakstiesniedzēji nav ieradušies, tāpēc uzreiz došu vārdu komisijas pārstāvim. Labrīt! Mēs eh, savu atbildi iesniedzām novembrī. Šī lieta attiecas uz banku, kas eh, tika slēgta 2014. gadā. Tā bija trešā vai ceturtā mm, lielākā Bulgārijas bankas, kas saskārās ar ļoti lielām grūtībām un uh, klienti netika klāt saviem noguldījumiem. Šis jautājums tika iesniegts arī komisijai. Komisija uzsāka pārkāpumu procedūru un sazinājās ar Bulgārijas varas iestādēm. Tātad te bija runa par pārkāpumu procedūru par nepareizu direktīvas transponēšanu. Tāpat arī par pārkāpumu procedūru, kas um, attiecas uz uh, brīvu kapitāla kustību. Pēc pārkāpuma procedūrām Bulgārijas valdība izdarīja grozījums likumā. Un izmainīja noteikumus, kas attiecas uz izmaksām. Komisijai rīkojoties arī Eiropas banku iestāde nosūtīja vēstulī Bulgārijas valsts bankai, kas šajā gadījumā ir uzraugs, un aicināja šo valsts banku nodrošināt klientu piekļuvi noguldījumiem vai arī nodrošināt, lai noguldītāji saņemtu kompensācijas no noguldījumu garantiju schēmas. Tas arī tika izdarīts. Bankai tika atņemta licence un gadrīz 100% no noguldījumiem ir izmaksāti. Tātad pārkāpuma procedūra tika pārtraukta un pašlaik ir pieņemta jauna direktīva, tā stājās spēkā 2015. gadā. Bulgārija ir transponējusi šo direktīvu, un mēs jau īpaši pārbaudījām, kā tiek transponēts pāns, kas bija problemātisks vecajā gadījumā, tātad, kur uh, vecās direktīvas pāns bija nepareiz transponēts. Pašlaik mēs redzam, ka jaunās direktīvas pāns ir pareizi transponēts, un mēs uzskatām, ka šos lūgumrakstus varētu slēgt, ņemot vērā to, ka noguldītāji ir saņēmuši savus noguldījumus. Vēl ar vienu notiek izmaksas, bet mēs redzam, ka kopumā šī problēma ir atrisināta un Bulgārija ir grozījusi likumus. To... Došu vārdu kolēģiem. Like to... Neviens nevēlas runāt. Kunevas kundze, lūdzu jums vārds. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Paldies! Šis lūgumraksts par Bulgārijas banku un komisijas iejaukšanās skaidri parāda, ka, ja atklājas kāda problēma, pastāv iespējas, kā Eiropas institūcijas var iejaukties un aizsargāt pilsoņu tiesības. Vēstule par Bulgārijas banku, manuprāt, iekļauj vairākus punktus, ko lūgumrakstu komitejai vajadzētu ņemt vērā. Tātad te ir runa par plaši izplatītu korupciju. Un šī korupcija sarežģīja dzīvi Bulgārijas pilsoņiem. Daudzos gadījumos tas nozīmē, ka pilsoņiem ir jāievēro ļoti strikti banku uzspiesti noteikumi. Viņi zaudē savus mājokļus, līdzekļus un tā tālāk. Viņi īstenībā ir banku žēlstībā. Tieši tāpēc, kolēģi, es vēlētos, lai mēs pievērstu ļoti lielu uzmanību jautājumiem, kas tiek iesniegti par Bulgāriju. Paldies, Pēters Jārs. Vēlētos teikt, ka jā, šī situācija bija patiešām ļoti smaga, un komisija rīkojās pareizi, un, uh, paldies Dievam, arī radās iespēja uh, rast risinājumu šai lietai, un līdz ar to arī lūgumrakstu varētu slēgt. Es uzskatu, ka arī lūgumrakstu komiteja būtu varējusi uh, Eh, dot savu ieguldījumu situācijas labākā atrisināšanā. Domāju, ka šeit patiešām bija runa par patiesu kļūdu, bija ļoti daudz lūgumrakstu iesniedzēju, un šķiet, ka komisija ir izdevies šo problēmu atrisināt. Domāju, ka šo lūgumrakstu var slēgt, un mēs ceram, ka nekas tam līdzīgs vairs neatkārtosies. Paldies! Neris, ka kolēģi vēlētos runāt. Mans priekšlikums ir šāds. Tā kā lūguma rakstā uzdotie jautājumi šķiet ir veiksmīgi atrasināti, varbūt pat pateicoties šiem iesniegtiem lūgumrakstiem, un pateicoties arī komisijas rīcībai un banku iestādes darbām, tad varam konstatēt, ka uzraudzība ir veikta, ir pabeigtas pārkāpuma procedūras, un eh, direktīvas transponēšana ir bijusi rezultatīva. Tas nozīmē, ka mēs vairāk neko nevaram iesākt. Piekrīt Pīteram, ka mēs varam slēgt šos lūgumrakstus un varam nodot informāciju attiecīgajiem lūgumrakstiesniedzējiem. Paldies! Tagad 2269 lūgumraksts, ko ir iesniedzis Mihela Angelola Spīna par banku kontu atvēršanu Eiropas Savienības valstī. Laspinas kunga nav klāt, bet viņš vēro mūsu sanāksmi internetā tiešsaistē Itālijā. Mēs ceram, ka pie viņa laikapstākļi ir labāki. Mums te ir īsti rudens diena ar lietu. Došu vārdu komisijas pārstāvei Roksenai Romai. Viņa mums pastāstīs, kāds ir komisijas viedoklis par šo lūgumrakstu. Paldies, priekšādētāji. Tātad te ir runa par lietu, kur lūgumraksts iesniedzējs dzīvo Spānijā, bet viņš vēlas izveidot telefonu un internetu pieslēgumu Francijā. Lai to izdarītu, Viņš ir saņēmis atbildi no telekomunikāciju pakāpam sniedzēja, ka viņam ir vajadzīgs bankas konts Francijā, lai viņš to varētu paveikt. Dugunas mm, tiesniecējs uzskata, ka līdz ar to ir pārkāptā sepa regula. Komisija ir izpētījusi šo mm, lietu un komisija piekrīt lūgumrakstiesniedzējam. Pirms turpināšu stāstīt par šo konkrēto lietu, gribētu norādīt, kāpēc sepa migrācijas komisija jau bija sapratusi, ka vairākās dalību valstīs – atbildīgās iestādes nespēja atrisināt uh, sepa regulas uh, neievērošanu, jo īpaši, ja te ir runa par maksājumu pakāpojumu lietotājiem. Nacionālajām iestādēm nebija pilnvaru, kas attiektos uz maksājumu pakāpojumu sniedzējiem. Tāpēc komisija jau ir sākus rīkoties. Tas notika aptuveni uh, tajā pašā laikā, kad tika nosūtīts lūgumraksts uzsākām procedūru pret Franciju. Lūdzām izmeklēt, vai patiešām nacionālās atbildīgās iestādes nav spējīgas atrisināt eh, sepa regulas neievērošanu. Un 2015. gada beigās mēs saņēmām apstiprinājumu no Francijas varas iestādēm, ka atbildīgās iestādes proti uh, Francijas bankā un ekonomikas un finanšu ministrija var nodrošināt eh, atbilstību sepa regulai. Tieši tāpēc mēs eh, iesakām lūgumraksta iesniedzējiem nosūtīt viņa lietu un eh, jebkurus saistītos pierādījumus atbildīgajām iestādēm. Mēs viņam iesākām nosūtīt šos dokumentus arī komisijai, ja viņš eh, vēlas, lai mēs varētu sekot līdzi šīs lietas attīstībai. Kolēģi, Pēter, vai jūs vēlētos izteikties? Parasti eh, izlasot kaut ko tādu, mums šķiet, ka nekas tam līdzīgs nevar pastāvēt. Tātad te ir runa par uh, iekšējām lietām, bet uh, Eh, ja ir problēmas ar maksājumiem, tad eh, ir jāievēro sepa regulā, un ikvienam ir eh, iespējas brīvi pārskaitīt līdzekļus Eiropas ietveros. Šķiet, ka tas, kas te notiek, īstenībā runā pretī likumiem, un man vajag pasmīnēt, kad es dziedu, ka nacionālās iestādes uh, nespēja uh, neko izdarīt lietas labā. Man ir jāsaka, ka komisijai ir taisnība, bet uzskatu, ka, ja nacionālās varas iestādes būtu gribējušas ko darīt, tās būtu jau to izdarījušas. Uzskatu, ka te varētu būt runa, piemēram, par soda naudu attiecīgajai firmai, un tas varbūt būtu brīdinājums pārējiem, lai viņi tā nerīkotos. Uh, Tātad te ir runa par Eiropas iekšējā tirgus likumdošanu. Galu galā tieši tāpēc šie tiesību akti ir pieņemti, lai nekas tam līdzīgs nenotiktu. Tieši tāpēc es gribētu aicināt atstāt šo lūgumrakstu atvērtu, un es gribētu arī nodot šo lūgumrakstu iekšējā tirgus komitejai, lai viņi redzētu, kas tik nedar nedarās mūsu skaistajā Eiropas Savienībā. Galu galā te ir runa arī par ticamību. Eiropas Savienība pieņem likumus, un šie likumi ir jāīsteno. Tieši tāpēc es arī atbalstu visus pārējos pasākumus, proti ir jāinformē Francijas varas iestādes. Es ceru, ka viss šis jautājums tiks atrasināts pēc iespējas ātrāk. Ir skaidrs, ka šeit ir runa par uh, likuma pārkāpumu. Jā. Piekrītu jūsu nostājai, Pēter. Šī direktīva 2269 attiecas uz uh, es atvainojos, regula 260 attiecas uz maksājumiem Eiropas Savienības robežās, un tā ir jāīsteno visās dalībvalstīs. Francija apgalvo, ka e, devītais pāns tiek piemērots, bet komisijai vajadzētu sekot līdzi lietas attīstībai. Tieši tāpēc mana rekomendācija būtu atstāt šo lūgumrakstu atklātu un vajadzētu arī informēt varas iestādes par to, ka mēs pētām šo situāciju. Komisija arī tiek aicinātā veikt tālāku izmeklēšanu. Saskaņā ar regulu nedrīkst uzstādīt prasību klientiem par to, ka kontam ir jāatrodās konkrētā dalībvalstī, un tieši tāpēc pieprasīt franču IBAN numuru ir skaidrs Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpums. Uh, Komisija arī ir jāinformē par to, ka mēs šo lietu interpretējam tieši šādā veidā, un uh, komisijai vajadzētu to visu izskatīt un uh, pie šī jautājuma atgriezties. Vai tas varētu arī būt mūsu secinājums? Jā, vēl es gribēju nodot šo lietu arī uh, iekšējā tirgus komitejai. Gal galā viņiem arī vajadzētu šiem jautājumiem nodrošināt. Uh, mm, par šiem jautājumiem interesēties. Vajadzētu nodrošināt, lai viņu ieteiktie tiesība akti, kas tiek pieņemti, arī tiktu īstenoti. Ja runa par lietas nosūtīšanu nacionālajām varas iestādēm, tad mm, vajadzētu nodrošināt, lai arī šādas nelielas problēmas tiktu atrisinātas. Galu galā gribu vēlreiz norādīt, ka ja viņi būtu gribējuši to atrisināt, viņi to arī būtu izdarījuši. Gal galā šie fakti visiem ir zināmi. Es domāju, ka tam visam vajadzēja uh, funkcionēt jau agrāk. Labi, rīkosimies tieši šādā veidā un nosūtīsim eh, šo jautājumu arī INKO komitejai. Mēs ceram, ka mēs viņus iedvesmosim rīkoties pie šiem jautājumiem. Paldies, kolēģi! Jūsu uh, pusdienas pauze būs mazliet garāka nekā jūs cerējāt. Es ar jums netikšos pēcpusdienā, bet lai jums visiem jauka diena!